Tā komiteja man ir informējusi, ka atbilst, atbi, at, kompetentā Ungārijas uh, tiesa ir uh, atsaukusi imunitāti, un uh, tas ir pašlaik.